Spāņi lūdzam atcelt šo maksu, vismaz tiem, kas tur dzīvo. Paldies, saka priekšsādātāja Riņaņģisa kunga uzstāšanos. Mēs esam pabeigusi šo darba kārtības punktu. Tālāk mēs pārējām pie Stördija kunga ziņojumu šķēršļu trizniecībai un ieguldījumiem. Tālāk došu vārdu Stördija kungam uz četrām minūtēm kā referents. Uh, you, Paldies, priekšētāji. Šī gada februārī komisija uh, publicēja ziņojumu par tirzniecības barjerām. Tajā ir minētas prioritātes par to, kā samazināt un likvidēt tirzniecības barjeras. Um, pārskats par uzdevumiem un izaicinājumiem, kāda ir Eiropas Savienībai, vairāk attiecas uz šīm ārpus vai bez tarifu barjerām. Politikas stratēģija paredzēts vērst uz tarifu likvidēšanu, bet šīs beztarifu barjeras joprojām pastāv un rada arvien lielākas problēmas un raizes tiek arvien vairāk izmantoti dažādi uh, barjeru veidi. Pagājušajā mēnesī komisāri mūs brīdināja no protekcionisma, ko, ar ko mums draud strateģiskie partneri. Mēs varam um, īstenot iekšējo tirgu tikai tad, ja neignorēsim šo barjeru, tirzniecības barjeru problēmu. Un es gribētu, lai komisija darbotos proaktīvā veidā, katrā ziņā, lai tā censtos uh, ierobežot ārpus tarifu barjeru efektu uz Eiropas ekonomiku. Komisijai vajadzētu runāt par šo problēmu ar Eiropas Savienības tirniecības partneriem un ir jānovērš šīs beztarifu barjeras. runātājs atvainojas. Paldies, ka jūs esat šodien šeit, komisārs kundze, bet eh, jautājums par uh, tarifiem, kas tiek attiecināti uz benzīnu, ir uh, jautājums, ko nevar atstāt bez ievērības. Arī tas ir jāatrisina. Komisijai ir jāīsteno pasākumi saskaņā ar Pasaules tirniecības organizācijas noteikumiem un attiecīgām citām vienošanām. Ir svarīgi, lai būtu nodrošināta savstarpējība, piedāvājot tirgu pieejamību vai nodrošinot tirgu pieejamību partneriem, ir jābūt līdztiesībai un komisijai ir jāsavāc informācija par no Pasaules tirniecības organizācijas. lai uh, gūtu pilnīgu pārskatu par to, kādas ir šīs beztarifu barjeras, kā tās ietekmē tirzniecību, un ir jāizveido ātrās brīdināšanas mehānisms, lai varētu konstatēt, kur ir parādījušās beztarifu barjeras. Ir jāsadarbojas ar starptautiskām institūcijām un mēs raudzīsimies. Mēs vērtēsim situāciju uh, un vērosim arī, ko darīs BRIK valstis, uh, kā tās iekļausies tirdzniecības politikas aktivitātēs. Gribu teikt, paldies visiem, kas piedalījās ziņojuma izstrādē, un es ceru, ka komisija ņems vērā parlamenta ieteikumus. Paldies, Servikungs! Šīs debates ir ļoti svarīgas, bet šeit mēs uzstāsimies tikai brīvā mikrofona ietvaros, un pirmais uzstāsies, kas pārīkungs. Sehr geehrter Herr Präsident! Cienījumā priekšsēdā kungs, cienījumie kolēģi, vēlos sirsnīgi pateikties Roberts Tedī kungam par viņa ziņojumu, kurā viņš ir devis labu pārskatu par visām problēmām, kas mums vēl joprojām pastāv tirzniecībā. Cienījumā komisārs kundze vēlos pievērsties īpaši vienam jautājumam, kas man īpaši tuvs un ar ko nodarbojamies šeit Eiropas parlamentā. Mums bija diskusija pirms ASV Eiropas uh, Savienības samita kur mēs runājām par Amerikas nodarbinātības līkumu. Un toreiz attiecīgais komisārs nevarēja ierasties, un turklāt vēl diskusijas eh, vidū attiecīgiem komisijas pārstāvim vajadzēja mainīt vietu. Un nu, mums bijām sabijušies, ka mūsu lūgums, mūsu darbs nemaz nenonāks līdz komisijai. Un es biju ļoti pārsteigts par to, ka komisijas pārstāv teica, ka par šo jautājumu nemaz ne, nebijām runājuši. Manuprāt, šis ir ļoti brīnišķīgs piemērs tam, kā šādas tirniecības barjeras darbojas. Un tiešām priecātos, ja jūs, komisārs Kūndze, ņemtu vērā šo punktu un arī ņemtu vērā eh, parlamenta prasības. Paldies! Tālāk tik augundzei vārds raportul komisijai privind obstacolele în calea comerțului. Godātais priekšādātāji, runājot par šiem šķēršļiem, um, mēs redzam, ka izaugsme 2015. gadā lielākoties būs raksturīga valstīm, kas neatrodas Eiropā. Ekonomika ir atkarīga no no uh, izēvielām, no derīgajiem izrakteņiem un no tā saucamajiem. retajiem metāliem, kas tiek izmantoti jaunajām tehnoloģijām. Mēs redzam, ka investīcijas ārkārtīgi strauji um, plūst uz Indiju, arī Brazīlija un citas valstis ir svarīgas uh, sadarbības partneres. Un šīs valstis ļoti bieži uh, izstrādā jaunas, bari, jaunas barjeras, kas saistīts gan ar tarifiem, gan bez tiem, un uh, līdz ar to vēršas pret Eiropas Savienības uzņēmumiem. Paldies, Paldies Paskas kungam vārds. Autoram predloženī sprāvi. Paldies, priekšsēdētāji. Es pilnīgi piekrītu Stērdī kungām. Uh, un uh, gribu teikt, ka plaši tā uh, e, neskaidra noteikuma sarežģīja attiecības starp dalību valstīm, un mums tiešām ir globālā līmenī nepieciešams atrast risinājumus. Piemēram, tehniskās normas, certifikācija, veselības aizsardzība, tam visam ir juridisks pamats. Uh, un tas nebūs vienkārši protekcionistisks efekts. Mums vajadzētu pret to cīnīties. Un mums ir jānovērš šīs beztarifu barjeras. Paldies, Paškas kungs, tālāk Cegadī kungs. Prioritāšīm Priekšēdētāji, godātie kolēģi, gribu sveikt Stērdija kungu, sveicu viņu ar šī ziņojuma izstrādi, bet ne politiskā, ne ekonomiskā ziņā es nevaru piekrist šajā ziņojumā teiktajam, jo šīs beztarifu barjeras eh, mēs varam saprast, kāpēc tās pastāv. Dalībvalsts grib pasargāt savas ekonomikas. Brīvā tirzniecība uh, vienkārši ir novedusi tautsājumniecības šajā situācijā. Valstis ir kļuvušas nabadzīgākas, valstu ekonomikām ir raksturīgs liels bezdarbs. Kopsavilkums ir tāds, mums nevajadzētu veicināt brīvo tirzniecību, mums ir jābūt gluži otrādi patriotiem, mums ir vajadzīgas spēcīgas tautsaimniecības, uh, kas cieši sadarbojas, kas veido apvienību, mums ir jākoncentrējas uz vietējo tirgu attīstībai un jāizveido jauna ekonomiskā bāze Eiropai. Paldies! Paldies, kolēģi! Paldies, kolēģi! Un tagad došu vārdu Šanam Kelijam. Paldies, priekšsādātāji, un es arī gribētos pateikties Stērdī kungam par šo brīnišķīgo darbu, ko viņš pateica. Kas attiecās uz Eiropas Savienības priekšlikumu, tad mums ir problēma ar Eirozonu, un es domāju, ka mums būs arī grūti uzturēt mūsu ekonomiku, un tāpēc visi cenšas noskaidrot, vai mēs neatrodamies sliktākā situācijā par citiem, un ar šo problēmu ir jāstrādā globālā līmenī. Tāpat mums arī ir jāpārliecinās par to, lai Eiropas sabiedrība gūtu labumu, te ir jāspēj būt konkurēt spējīgai, jo līdz šim nekas cits tik labi nav izdevies kā Eiropas ekonomika. Paldies, saka priekšsādātājs tālāk, Žao Ferēras kungs. Lielas paldies, priekšsādātāji. Šī ir himna brīvajai tirzniecībai. šajā svētajās zālēs mēs bieži vien to dzirdam. Un runa ir tagad par tirzniecības barjerām, kas noved pie tā, ka principā nav nekādas attīstības un izaugsmes, taču patiesībā situācija ir citāda. Starptautiskās tirzniecības liberalizācija un deregulārācija ir novedus pie sociālā dumpinga, vides dumpinga, un mēs nedrīkstam to neievērot. tas ir novedis pie tā, ka mazāk tiek novērtēts darba spēks, kā arī tas novedis pie daudzām citām problēmām. Likvidēt šīs barjeras tiek izmantot arī publiskās intereses pasākumi. Mums tiešām ir jāuzmanās, kādu loma tiek piešķirta brīvajā tirzniecībai un jāparūpēs par to, lai tai būtu pievienotā vērtība, nevis konkurēts. Uh, Paldies tālāk, uh, Vitāls Moreiras kungs, priekšsēdētāja kungs. Cienījamie kolēģi, vēlos sākumā apsveikt Robertu Stördiju par šo svarīgo ziņojumu, kas tiek iesniegts pareizajā laikā un ir atbalstāms no mūsu puses. Eiropas Savienībai jānodrošina tas, ka tirzniecības beztarifa barjeras tiek samazinātas un tiek nodrošināts iespējas investīcijām. Tas ir noteikts 2006. pantā Eiropas Savienības līgumā, kur ir paredzēts, ka pakāpeniski uh, tiek likvidētas tirzniecības barjeras, tostarp arī beztarifu barjeras. Mums ir jāstrādā šī mērķa īstenošanai. Mums ir ļoti svarīgi tirzniecības partneri, kuriem ir daudz beztarifa barjeru, tādi kā Ķīna, Krievija, Japāna, un tas ierobežo mūsu uzņēmumu iespējas tir, nodarboties ar tiesniecību šajos tirgos, un tas, protams, apdraud Eiropas Savienības izaugsmi. Paldies! Paldies, un pašā noslēgumā uzklausīsim Elēnu Vašesku. Obstacolele non tarifare care împiedică accesul. Paldies! Uh, priekšsādātāji. Kas attiecās uz bezdarifu barjerām, tad no tām ir jātiek vaļā. Ir pilnīgi e, skaidrs, ka ir nepieciešams ieviest normas, kas tās aizliegtu. Es atbalstu to, lai. E, tiktu izstrādāti ētiskie kodeksi publiskajam iepirkumam un Tāpat arī jārada droša vīde Eiropas investoriem ārzemēs ir jā ierobežo arī pakalpojumu ierobežojumu Eiropā. Paldies, eh, kolēģe, un visbeidzot uzklausīsim komisāras kundzi Rēdingu, kas reaģēs uz debatēs izteiktajiem viedokļiem. Lūdzu, Rēdingas kundze. Uh... Godātais priekšādātāji, vispirms teikšu paldies Inte komitejai un sevišķi tās referentam Robertam Stērdijam par šī darba uzņemšanos, par beztarifu barjerām, kas apdraud Eiropas Savienības uzņēmumus arī trešajās valstīs ir izstrādāt, komisija ir izstrādājusi ziņojumu par šo tēmu šī gada martā, Un šeit ir runa par to, kā mēs īstenojam savu tirniecības politiku. Mēs gribam izcelt šī jautājuma politisko dimensiju. Es runāju sava kolēģa Karla de Guhta vārdā, kurš ir atbildīgais komisārs par šo jautājumu. Uh, Un varu jums apsolināt, ka komisija turpinās pētīt jautājumu, proti, kas notiek beztarifu barjeru jomā. Un mēs sadarbosimies galvenokārt, bet ne tikai ar mūsu strateģiskajiem partneriem. Mēs pilnībā ņemsim vērā uh, mūsu partneru tiesības izmantot protekcionismu pasākumus vides un veselības aizsardzībai, un es gribu minēt vienu piemēru uh, regul regulātorajā sadarbībā. 29. novembrī tikšanās reizē uh, ar partneriem parlaments tika informēts par transatlantisko ekonomisko padomi, kas tikās Vašingtonā un runāja par to, ka ir jāsamaz, jāsa, jāaktivizē sadarbība daudzās um, regulējošās sfērās. Un runājot par tā saucamo Amerikas uh, darba vietu, uh, likumu, mēs pilnībā apzināmies, ka daži elementi, kas sagādā visvairāk raižu, netiks reglamentēti sadarbībā starp Eiropas Savienību un ASV. Runājot par beztarifu barjerām, tad kā labu piemēru varu minēt nolīgumu ar Koreju. Runa ir par automašīnām, medicīnas iekārtām, elektroniskām precēm, uz kurām nekādas tarifu barjeras, beztarifu barjeras netiek attiecinātas. Attiecīgais Korejas ministrs un mūsu komisārs uh, panāca progresu attiecībā uz vienošanos par automašīnām. Uh, Un runājot par sadarbību un miedarbību starp iekšējā un ārējo tirgu pieejamību, tad šo jautājumu mēs iztirzāsim augsta līmeņa konferencē, kas notiks janvāra beigās Briselē. Mēs esam ņēmuši vērā arī jūsu ieteikums par uh, publisko iepirkumu, par ierobežojumiem šajā jomā. Uh, Un, protams, ka arī šie jautājumi e, ir ļoti nozīmīgi Eiropas Savienības tirniecības politikai 21. gadsimtā. Barjeru novēršana ir viena no mūsu galvenajām tirdzniecības politikas prioritātēm, un 2012. gada martā būs izstrādāts komisijas ziņojums ar rekomendācijām, uh, kurā atspoguļosies arī Eiropas parlamenta rekomendācijas šajā jomā. Tāpēc ļoti labi, ka jūsu ziņojums nāk tieši tagad. Tas kalpos mums kā inspirācijas avots. Paldies! Tas paldies Redingas kundzei! Un uh, pēc šīs uzstāšanās mēs uh, noslēdzam debates un atgādināsim, ka balsosim rīt pusdienu laikā par šo ziņojumu. Pateiksimies Stērdīkungam. Mīļie draugi, sāksim strādāt, atsāksim strādāt rīt pulkstens 9 līdz 2 un no 3 līdz 8 un pēc tam no 9 līdz 11. Darba kārtība ir publicēta un ir pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā. Novēlu visiem saldus sapņus ar labu nakti.